<clears throat> Kolēģis! Labdien, kolēģi! Dāmas un kungi, sāksim darbu! Jau ir 15 pār 3. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, Kaspērī kungs un uh, Kazak kungs, ieņemiet vietas. Thank you. Uh, Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai kāds iebilst, vai kādam ir kas piebilstams, kas pērīja kungs lūdzu? Priekšsēdētāja kungs. Ja drīkst, es gribētu uzdot uh, jautājumu sekretariātam. Esmu ar viņiem uh, sazinājies un uzskatu, ka mums vajadzētu pa, pārdomāt uh, datumus uh, nolīgumam, un rītdien, iespējams, mēs varētu uh, pār, noturēt pārunas ar iesaistīto valstu pārstāvjiem. Uh, so there is a proposal for her. Tātad priekšlikums eh, iekļaut jaunu darba kārtības punktu rītdienas darba kārtībā par pagaidu eh, nolīgumu ar Austrumu Āfrikas eh, valstīm. Vai kādam būtu iebildumi? Es uzskatu, ka tiešām varētu būt īstais laiks un vietas šīm diskusijām. Tādā gadījumā, ņemot vērā šo nelielo grozījumu, Eh, kuru iekļausim kā darba kārtības punktu rītdien, un kā Gasperīkungs eh, norāda, eh, būs Šaršai Dafer, kas pārstāvu EZA valstu fórumu, kas uzstāsies uzrunājot mūsu komiteju rīt. Otrais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana. sanāksmē, kas notika 3. septembrī. Uzskatu, ka šis protokols ir apstiprināts. Eh, par tādu uzskatīšu, ja neviens līdz sēdz beigām neiebildīs. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. Mūsu sēde tiek translētā tiešsaistē internetā, izņemot sadaļu, kas notiks aiz slēgtām durvīm, kad tiksies koordinātori. Korespondentu eh, saraksts kā parasti ir pieejams tiem, kas ir tajā ieinteresēti. Gala termiņš grozījumu iesniegšanai nolīgumiem ar Peru un Kolumbiju mums ir bijusi iespēja eh, noteikt, kad var iesniegt grozījumus par šiem diviem dosjē. Marija Bevida ir eh, referents, kas atbildīgs par šiem dosjē. Un mums vajadzētu tagad par to lemti. Balsojums paredzēts 6. novembrī. Un ir e, ieteikums grozījumus iesniegt līdz 15. oktobrim 2012. dienā. Ceru, ka visi to piefiksēja. Partnerības un sadarbības nolīgums ar Irāku. Emilija Menendes no sociālistiem un demokrātiem bija referente atbildīgā par šo dosjē. Er, Marija Vavija pārstāvēs tātad sociālistus un demokrātus. Viņa nolēma pārņemt šo dosjē un uh, pozitīvi uh, to novērtēja viņas priekškājai. Tomēr, eh, ņemot vērā laika nobīdi, eh, šī procedūra ir nedaudz apstājusies, un arī mūsu komitejas sastāvs par šo laiku ir uh, izmainījies. Uh, drīz mēs uzzināsim, gro... tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir piekdien 12. oktobrs 2012. dienā, un uh, balsosim 6. novembrī mūsu sanāksmē. Visbeidzot. Um, labas ziņas. Tiek uh, iegūti papildspēki Inta sekretariātam Remī Piero, kurš ir uh, mūsu rindās jauns, ir uh, ļoti laipni lūgts mūsu vidū. Mūsu komiteja uh, strādā ļoti smagi un ļoti priecāmies, ka darbā tēt mums varēsiet palīdzēt jūs. Tālāk, piektais darbkārtības punkts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, ceturtais darba kārtības punkts. Pašreizējais stāvoklis notiekošajās tris, trīspusējās sarunās. Runājot par mikrofinanciālo atbalstu pamat diskusijās, trešās trīspusējās sarunas notika 19. septembrī, un es lūgšu Metinu Kazaku īsumā mums pastāstīt par eh, šīm trīspusējām sarunām. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Sanāksme bija ļoti auglīga. Mums izdevās no ievērojami pavirzīties uz priekšu vairākos jautājumos, vairākos dokumentos, kas saistīti ar šo ne, eh, dokumentu projektu. Komisija mums uh, apsolīja izstrādāt kompromisa priekšlikumu, eh, turpinot risinot eh, vairākus eh, nozīmīgus jautājumus. Jāatzīst, ka, ka atsevišķi jautājumi joprojām nav atrisināti runājot par lēmumu pieņemšanas procesu un par to, vai izmantot delģētos vai īstenošanas aktus katrā no lēmiem runājot par mikrofinansēšanas pamatlēmumu. Mēs ceram, ka nākamajā uh, Eh, trialogu komitejas sanāksmē mums izdosies arī šajā ziņā panākt attīstības priekšu, bet pagaidām jau varu teikt, ka eh, notikumi virsās uz priekšu pozitīvākā izsotnē. Paldies eh, par šīm regulām, par aizsardzības pasākumu regulām. Tātad viens nolīgums ar Kolumbiju un Peru, otrs ar Dienvidameriku. Notika 13. sarunas. saistībā ar eh, aizsardzības eh, pasākumu regulām. Es nevarēju piedalīties kā priekšsēdētājs šajā trilogā, līdz ar to vēršos pie referentiem, pie Jura Lašrīda un Bernta Langes. Eh, lūdzu, pastāstiet par to, kas tajās notika. Kas saprot, šobrīd nav vienošanās par to, par ko jūs vienojāties. Bernta Lange vērts jums. Jā, jums taisnība. Pirmdienas eh, pēcpusdienā, kolēģi, noturējām pēdējo trīspusējo tikšanos, un var norādīt, ka mēs kā parlamenta delegācija izskatījām uh, daudzus uh, jautājumus un panācām atbalstu uh, vairākās tēmās, kas mums šķita uh, svarīgs. Iespējams, ka komisijai un padomē nevienmēr tas patika, īpaši jautājumos par sociālo un vidas standārtu stiprināšanu un, un to, kā tam jātiek atspoguļotam nolīgumos ar Dienvidameriku, Kolumbiju un Peru. Tāpat mēs aplūkojam jautājumus par situācijas monitoringu šajās, šajos reģionos. Nonācām pie pieņemam risinājumu banānu problēmai, paredzot dokumentā caurskatāmas procedūras eh, situācijas uzraudzībai. Tāpat eh, centāmies uzsvērt, ka ir jāiestājas pret dempingu tirgū. Kopumā uzskatu, ka parlamenta delegācijai izdevās darboties ļoti veiksmīgi eh, problēma jautājumos, ko jūs priekšsēdētāji jau no sākuma pieminējāt. Mēs eh, noturējam diskusijas, šķiet, ka nonācām pie visiem pieņemamiem risinājumiem, un tagad komisija izstrādās dokumentu. Jāatzīst, ka ar šo eh, dokumentu saskatu divas problēmas. Divos jautājumos parlaments nav viensprātis ar eh, vienošanos, kas ir panākta. Drīz vien e, ārkomisija un padomu vajadzēs strādāt vēl pie šiem diviem jautājumiem, cenšoties panākt, e, lai e, jaunajā dokumentā tiktu atspogļot mūsu pirmdienas saņemšanas panāktā vienošanās. Paldies, vai vēl otram referendumu būtu kādi komentāri? Jā, paldies priekšsēdētāji. Pilnībā var piekrist Langis kunga teiktiem. Situācija ar Centrālu Ameriku ir nedaudz e, riskantāka, runājot par laika grafiku salīdzinājumā ar nolīgumiem ar Kolumbiju un Peru. Un mums ir līdzīgas problēmas, kā saistībā ar Peru un Kolumbiju. Tas ir nopietnas problēmas. Mēs gribam, lai atsevišķas teksta daļas parādās nevien apsvēruma daļā, bet pašos pantos, it īpaši jautājumos, kas attiec uz monitoringu. un to, kā izmantot um, banānu tirgus uh, aizsardzības mehānismus un atsevišķas mazākas problēmas, kuras tēt neminēšu. Mēs aicinājām un informējām padomu un komisiju par to, kā mūsuprāt ir iespējams kompromiss risinājums, to prezentējām. Un es zinu, ka viena no institūcijām tēta uh, Eh, jau ir paredzams, kā rīkosies, par otro šādas skaidrības nav. Katrā ziņā rītdien balsosim, un tas būs vismaz indikatīvs balsojums par mūsu dokumentu, kas, mūsuprāt, ir pareizā pieeja. Pēc tam aicināsim mūsu partnerus eh, izvērtēt un pievienoties mūsu darbam. Paldies jums taisnība! Jautājums par nolīgumu ar Centrālu Ameriku ir visai mm, īpašs, jo AFED komiteja izdara uz mums spiedienu, viņi negrib mainīt savu ieplānoto laika grafiku. Līdz ar to, lai mēs varētu pieturēties pie mūsu pamatprincipa, kā nevajadzētu balsot par vienošanos, ja nesam vienojušies par eh, aizsardzības pasākumu mehānismu, tad, eh, nu, jāsaprot, ka mums tomēr nāksies balsot. Neatkarīgi no tā, kādā statusā šis dokuments būs. Lai varētu izvairīties no šī nozīmīgā noteikuma pārkāpšanas. Un AFET savukārt eh, balsos pēc mūsu balsojuma par drošības pasākumu mehānismu. Es ceru, ka izdosies uh, atrast uh, risinājumu šai problēmai uh, un vienoties par to, par ko īsti esam panākuši vienošanos, un pēc tam mums vajadzētu droši vien balsot, atstājot atvērtus šo, šī, šī, šo saturu. Vai visi piekrīt šādai interpretācijai? Šķiet, ka iebildumu nav. Manuprāt, šis ir vienīgais saprātīgais veids, kā darboties tālāk. Labākais risinājums būtu pārliecināt eh, komisiju un padomi ātri panākt vienošanos jautājumos, kuros joprojām vienprātības ar komisiju nav, bet pagaidām šiet ka ja tas iespējams nebūs, tad mums būs jāizvēlas alternatīvs risinājums un jābalso neatkarīgi no tā, kāds būs gala um, dokuments. Un, protams, gala balsojums būs novembrī. Uh, ja līdz šodienas pēcpusdienai uh, vienošanās nebūs, tad rītdien būs provizorisks eh, balsojums vai neviens neiebilst? Labi. Tādā gadījumā pāriem pie piektā darba kārtības punkta. Uzraudzības grupas darbība. Sākšu ar Merkosur, jo par to atbildīgais ir norādījis, ka viņam ir eh, jādodas prom. Lūdzu, nu, pastāstiet par to, kāds ir eh, esošais stāvoklis eh, sarunās ar Merkosuru. Paldies, priekšsēdētāji. Te dīrē, ka. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām. Varu teikt, ka pašreizējā kontekstā es neesmu ne optimists, ne, ne cerību pilns, pēdējā sēde tika apturēta pēc tā, kas notika Paragvajā, institucionālā krīze Paragvajā, un pēc tam mēs pieļāvām, uzņēmām Venecuēlu pilnvērtīgi. Kā jūs zināt, svētdien Venecuēlā bija vēlēšanas. Rezultātus jūs zināt. Venecuēlai liela valsts, liels tirgus, kas paver plašas iespējas, pat ja ir arī ekonomiskas un tehniskas problēmas, kas vēl risināmas. Venecuēlai tagad, protams, būs atšķirīga attieksme starptautiskās tirdzniecības jomā. Vispārējais satvars ir sarežģīts ņemot vērā, kāda ir sarežģītā Argentīnas attieksme pret Eiropas investīcijām, Argentīna demonstrē arvien augstāku protekcionismu, aizsargājot savu tirgu, un tādas pašas problēmas mums ir arī ar Brazīliju. Un ja Brazīlija joprojām ir lielisks tirgus Eiropas precēm, sarunas turpināsies. Nākamā sesija būs 22. un 26. oktobrī. Visticamāk, tā neattieksies uz visiem jautājumiem. Mēs vēl īsti nezinām, vai runa būs tikai par sadarbību, par politiskajiem jautājumiem vai tikai par tehniskajiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā piecas darba grupas izcelsme, intelektuālais īpašums, valsts publiskie iepirkumi, muita, uh, Uh, muitas atvieglojumu un investīcijas. Lai kā arī būtu, kā es jau teicu, konteksts nav pilnībā labvēlīgs, bet pats apstākļis, ka mēs varam atsākt sarunas, jau ir apmierinošs elements pats par sevi. Gribu atgādināt, ka visbiežāk runājot par tehniskiem jautājumiem, bet ir arī politiskie aspekti, lielie politiskie izaicinājumi, kas būtiski sarežģīja sarunu virzību uz priekšu. Situācija nav bloķēta, un tad mēs pēc mēneša apmēram redzēsim, pēc 22. un 26. oktobra sesijas redzēsim, kas notiks, tad dažādie aspekti jau būs skaidrāki, ir īpaši procedūras, kas tiks izmantotas sarunās, un tas iespējams mums ļaus noformulēt spriedumu, kas būtu precīzāks, piesardzīgāks varbūt par šīm sarunām. Pagaidām Par to nevajadzētu teikt neko vairāk, manuprāt, ir jānogaida. Jāgaida 22. un 26. oktobra sesija. Jums ir tikšanās ar transporta ģenerāla direktorātu. Kāda ir uh, viņu, uh, kāds ir viņu viedoklis par šo situāciju? Man jāsaka, ka uh, tas attiec arī uz, tas, ko es teicu, attiec arī uz vakardienas sanāksmi un ģenerāla direktorāta viedoklis ir, uh, ir tāds, ka uh, attiecībā uz standartiem, uh, kurus viņi ir uh, rūpīgi izpētījuši, kopumā piekrīt visam. Tomēr uh, vēl jādiskutē par izcelsmes uh, standartiem. Ļoti daudz valstis, tā skaitā Argentīna, Argentīnā, ļoti daudzās valstīs, tas skat Argentīnā, ja mēs saskaramies dažādiem politiskiem aspektiem un noris divpusējas sarunas starp šīm valstīm un Eiropu. Ļoti bieži šīs divpusējas sarunas liek zem jautājumu zīmes Merkusur darbību kopumā. Mūsu komis, mūsu ģenerāldirektorāts, jeb komisija turpina darbu un uh, izturas ārkārtīgi piesardzīgi, uh, komentējot uh, pārunu rezultātus. Tomēr Eiropas puse dara visu iespējamo, lai sarunas turpinātos, neskatoties uz grūtībām, kādas ir bijušas ar, ar dažādām valstīm uzraudzības grupai būs cita sanāksme, trešā sanāksme ar ES galveno pārunu vedēju. Tātad eh, eh, šeit mēs runāsim par Kanādu, eh, un bija ārkārtīgi vērtīgs seminārs par šo jautājumu. Vai jūs varētu izstāstīt komitejai par saviem iespaidiem un, un rezultātiem? Paldies, skolotā, eh, priekšsādētāji, dārgie kolēģi. Eh, pateicos par man doto iespēju eh, izteikties. Labās ziņas ir tādas, ka pēdējā Kanādas uzraudzības grupas sanāksmē Petručione kungs Eh, ES galvenais pārunu vedējs teica, ka eh, līdz šī gada beigām mums izdosies panākt eh, taustām rezultātu. Vismaz oktobrī ir sagaidāmas, sagaidāms pārunu turpinājums Briselē, un mērķis ir panākt vienošanos par strīdīgajiem jautājumiem Eh, un novembrī tad var, vajadzētu būt noslēdzošajam posmam, ja tas izdosies. Tomēr joprojām ir eh, vairāki eh, neatrisināti jautājumi, piemēram, lauksaimniecība, izcelsmes, no, izcelsme, intelektuālās īpašumtiesības, geogrāfiskās izcelsmes norādes, ieguldījumi un tā tālāk. Tad pakomentēšu sīkāk atsevišķas jomas Lauksaimniecības jomā, būt piekļuvis jomā, vislielākās uh, problēmas ir ar, uh, uh, ar, ar cūgaļas un lielopu gaļas un, un ziv, zivju eksportu no Kanādas puses. Kanāda ļoti motivēta atrisināt šo jomu, jo tā ir viena no, liela, viena no lielākajiem lauksamniecības produktu eksportētājiem. Un te ir jāvienojas par kvotām. Attiecībā uz izcelsmes eh, noteikumiem eh, te eh, ir jāvienojas par, par automašīnu, automašīnu un tekstilu izstrādes no, nozerēm. tā kā uh, e, autobūvis nozarē, uh, nozarē ārkārtīgi intensīvi, tad uh, arī te ir svarīgi panākt vienošanos. Uh, Publiskie iepirkumi uh, arī tā joma, kurai es varētu gūt uh, ļoti daudz ieguvumu. Mēs esam vienojušies par noteikumiem, tomēr nav skaidrs aptvēru, ap, aptvērums. Uh, jo Kanāda, eh, Kanāda ir eh, eh, vienojusies par noteiktiem noteikumiem nafta ietvaros un un Tam nākamā joma, kurā mums jāpanāk vienošanās, ir farmaceitiskā nozare un geogrāfiskās norādes. Uh, Eh, akta jautājums eh, Eiropas Savienībā nozīmē, ka eh, mainās arī noteikumi ar Kanādu. Arī geogrāfiskās atcelsmes jomā pastāv atšķirības standartos. Pakalpojumu un ieguldījumu jomā kopējais princips abām pusēm ir nodrošināt liberālu un atklātu atvērtu uh, režīmu. Eh, finan arī finanšu pakalpojumi ietilpst šajā jomā. Tas ir vispār zināms fakts, ka finanšu pakalpojumu joma ir uh, Kanādas ekonomikas uh, aizsargā, viens no aizsargātajiem sektoriem. Mēs turpināsim uh, diskutēt par šo jautājumu, lai vienotos par liberalizācijas līmeni. Uh, tad šajā jomā vēl ir jāiegulda daudz darba, tomēr mēs turpināsim sarunas. Eh, ilgtspējīga attīstība eh, arī tiks eh, iekļauta mūsu pārunās ar Kanādas provinču atbalstu. Ir ja paredzētas finanšu sankcijas, ja tiks pārkāpti darba tirgus noteikumi. Vīnu un, un spirtoto dzērienu nozarē ir jāvienojas ar es un tās eksportētājiem. Visbeidzot, uh, nav iespējams uzsākt sarunas ar ASV, kamēr neesam noslēguši šo vienošanos, jo pastāv daudz jautājumu, kuri pārklājas. Eh, pārunu ar Kanādu iznākumam būs eh, ietekme uz ES eh, e nostāju sarunās ar ASV. Nav viegli izvērtēt šīs, šī nolīguma visas daļas, kamēr mēs neesam, nezinām, kāds būs pārunu rezultāts. Tomēr Petručīni kungs uh, raksturoja, uh, raksturoja šo sarunu uh, rezultātu, šo sarunu līdzinējo progresu kā apmierinošu. Proti, ka viss ļoti labi virzās uz priekšu. Pirms tām Silvānas Kohmarinas kundze uh, organizēja vairākus veiksmīgus pasākumus, un šodien bija īpaši veiksmīgs pasākums. Vēlos viņu personīgi apsveikt, jo pēkšņi šim jautājumam tiek pievērsts tik daudz nu, eh, uzmanības. Mēs kļūstam daudz eh, pārskatāmāki un varam sniegt daudz vairāk informācijas. Un šajos, eh, pas, šajos pasākumos piedalījās visas, svarīg, visas svarīgākās iesaistītās puses, ne tikai parlamenta un komisijas pārstāvi, bet arī akadēmiķi un sabiedrības pārstāvi. Tātad vienmēr notiek kaut kas jauns. Tad, uh, Šajā, šo, pas, šajos, šo pasākumu gaisotne bija ārkārtīgi pozitīva, optimistiska, un man uh, bija tāda laba sajūta, ka tas mums visiem uh, būs ļoti noderīgi un palīdzēs mums visiem labāk iesaistīties uh, šajā procesā un palīdzē, mēs tād, tād, mēs, tādējādi mēs varēsim palīdzēt uh, nonākt pie šo sarunu gala rezultāta. un es domāju, ka rezultāts būs labvēlīgs abu pušu, abu valstu pilsoņiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, jā, es jums piekrītu, ka šādi veiksmīgi pasākumi eh, ir ļoti noderīgi, jo tie palīdz, eh, palīdz eh, celt mūsu, kom, mūsu komitejas prestižu. Paldies par jūsu, eh, par jūsu prezentāciju. Pārējām pie Moldovas. Konstitutīvā sanāksme notika pavisam nesen. Vinkler, Vinkler eh, kungs ir referents. Paldies, priekšētāji. Jā, tiešām pagājušajā nedēļā mums bija sanāksme, uzraudzības grupas sanāksme. Uh, un mēs uh, runājām ar Moldo, uh, par Moldovu. Uh, tad ir bijuši trīs sarunu posmi. Un komisija ir uh, informējusi mūs. Uh, un, um, sa, uh, mēs esam apmierināti ar to, cik ātri Moldova ir iztenojusi uh, dažādas reformas. Vismaz tāda ir informācija no komisijas. Uh, Tātad uh, ir vairāki, vairāki šo pārunu posmi, kas ir noslēgti. Uh, šī sanāksme notika aiz slēgtām durvīm, tāpēc uh, es varu jums izstāstīt, uh, to tas, ko es jums izstāstīšu, nebūs pieejams nekur citur. Pie, šajā sanāksmē piedalījās arī Moldovas vēstnieks, kurš prezentējis savas valsts un valdības nostāju par eh, šo trīspusējo tirzniecības nolīgumu. Viņš arī izteica savu viedokli par, eh, š, par eh, notiekošajām sarunām. Ceturtajā pārunu posmā Briselē novembra beigās. Mēs turpināsim darbu. Un tad mēs arī tiksimies decembra vidū, un ja tas neizdosies, tad noteikti nākamajā gadā, janvāra pirmajā pusē, mēs lūdzām eh, uzņēmumu, uzņēmumu asociāciju pārstāvis no Moldavas ierasties uz šīm sanāksmēm, un es ceru, ka tas izdosies lai mēs varētu uzzināt ne tikai diplomātu viedokli, bet arī uzņēmēju viedokli. Tad uzņēmēju, kuri strādā šajā valstī. Un pēdējais komentārs tāds, ka ne, ne katra politiskā grupa ir norīkojusi ēnu referentus. Eh, tāpēc, varbūt mums vajadzētu mudināt politiskās grupas eh, norīkot šos ēnu referentus. Eh, uzraudzības eh, grupai attiecībā uz Moldovu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Uzskatu, ka politiskajām grupām vajadzētu iecelt eh, locekļus uzraudzības grupā, tiklīdz šāda grupa tiek izveidot, lai varētu turpināt pildīt darba kārtību. Tālāk par Krieviju. Uh, referents uh, nav šeit, bet var norādīt uh, tādēļ, ka man par to ir pieejama informācija, ka notika viedokļa apmaiņa starp uzraudzības grupu un DG Trade par esošo situāciju pārnās. Par 12. sādaļu uh, Eiropas Savienības uh, Krievijas nolīgumā. Šobrīd izmantošu iespēju pasāstīt, ka esmu saņēmis jaunumus Saskaņā ar man pieejamo informāciju pastāvīgās man, gās monitoringa grupas, uzraudzības grupas vairāk sanāksmes ir atceltas pilnīgi pēkšņi. Tas eh, gan neatiecas uz tām, ko aplūkojam šodienas darba kārtībā, un man šķiet, ka tā ir ļoti negatīva eh, notikuma attīstība. Uzskatu, ka eh, uzraudzības grupas referentiem ir īpaša atbildība pārliecināties, ka sanāksmes notiek. Protams, eh, sasaucot sanāksmes, viņiem vajadzētu pārliecināties, ka tajās piedalās gan liels deputātu skaits. Bet, protams, nevajag iztēloties, ka pilnīgi visi šajās sēdēs piedalīsies. Ir tas jānotur pati, ja atsevišķi deputāti nav ieradušies. Pieļaujam, ka viņu padomdevēji būs uh, klāt, un e, ja sanāksmes ir iespējams sasaukt, tad e, tās tiešām vajadzētu noturēt. Jo, ja mēs atceļam sanāksmes e, pavisam pēkšņi, nu tas nekādā ziņā neveicina uzcēšanos mums. Uh, Un uh, vienā gadījumā pats šis atcelšanas laiks bija īsāks par 12 stundām, un taču atcerēsimies, kā arī sanāksmēs mēs aicinam piedalīties viesus no ārpuses. Es ļoti nopietni aicinātu visiem pastāvīgajiem, uh, pastāvīgās uzraudzības uh, grupas referentiem pārliecināties, ka šādas situācijas neatkārtosies. Sestais darbkārtības punkts tarifā, likmes kvotu piešķiršana, kas piemērojams koksnes eksportam no Krievijas eks federācijas uz uh, Eiropas Savienību. Šis dosjē ir saistīts ar divpusējiem nolīgumiem starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju. Krievijas uh, iestāšanās PTO kontekstā. Kā zinām, Inta jau esam maijā balsojuši un aicināšu parlamentām aicināt atbalstīt šī nolīguma noslēgšanu. Līdz ar to šī regula ir zināmā mērā šī nolīguma īstenošanas regula, tas ir tehnisks dokuments, un tā mērķis ir dot pilnvaras komisijai pieņemt īstenošanas aktus, pārval, lai pārvaldītu uh, Uh, šīs uh, tarifa likmes kvotas. Mani informē, ka Kipras prezidentūra padomē jau ir izanalizējuši šo priekšlikumu un neuzskata, ka vajadzētu kāds grozījums tajā ieviest. Tā kā es aicinātu uh, izvēlēties vienkāršoto uh, procedūru un 46. Uh, noteikumu. Bet, protams, uh, gribu uzklausīt arī mūsu referenti. Inesi Vaideri no Tautas partijas dod vārdu Inesai Vaiderei. Uh, thank you very much, uh, um, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu īsumā atgādināt par galvenajiem punktiem, tā skaitā par rekomendācijām. Pirmkārt, mēs esam ļoti interesēti šajā nolīgumā. Uh, kas mūsuprāt nopietni uzlabos koksnes e importu no Krievijas. Otrkārt, nolīgumā vajadzēja definēt eh, šo tarifa likmes kvotu īstenošanu Eiropas Savienībā, un treškārt, kā priekšrocība salīdzinājumā ar citiem nolīgumiem starp Eiropas Savienību un Krieviju, manuprāt, ir pro, konsultāciju uh, un strīdu atrisināšanas procedūra, kas tiek aprakstīta protokolā. Uzskatu, ka tas tiešām ir um, solis uz priekšu. Bet uh, ziņojumā, ko izstrādāja aicinu vērst uzmanību uz padomas lēmumu zināmiem trūkumiem. Konkrētāk padomas lēmumā bija iekļautas normas, kas dod pilnvaras komisijai pieņemt īstenošanas aktus, lai pārvaldītu tarifa likmes kvotas. Tādā veidā ejot tālāk par 218. līguma pantu e, no līguma par Eiropas Savienības darbību. Tāpat norādu, ka ja uh, Padomas lēmums par, nos, par starptautisku nolīgumu noslēgšanu, ka e, to ja, ir jāizmanto e, koplēmumu lēmuma pieņemšanu, tad šajā gadījumā parlamenta tiesības nav ievērotas. Aicinu parlamentam uz to komisijai norādīt e, un pārliecināties, ka uh, vairāk padomas lēmumos noslēdzot šādus nolīgumus situāciju, lai neatkārtotos. Uzskatām, ka mums vajadzētu kopīgi lemt, līdz ar to arī parlamentam jāiesaistās procesā. Ar prieku norādu, kā tautas partijai izdevās panākt savu padomu un komisija ņēma vērā mūsu argumentus, un tagad uzskatām, ka šis eh, regulas priekšlikums ir jāizskata parastajā likuma došanas procedūrā. Jūs jau pareizi norādījāt, kā ņemot vērā, ka komiteja jau ir atbalstījusi nolīgumu ar Krieviju un atzīst šī nolīguma nozīmību, es aicinātu komitejai tālāk eh, darboties ātri, efektīvi un pilnībā piekrītu, ka varam izvēlēties vienkāršotu procedūru. Paldies! Paldies! Vai kādam būtu komentāri vai jautājumi? Jā, Džordž, ko taš lūdzu? Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Nu, neko īpaši daudz ko piebilst te vairs nav, gribu tikai norādīt, ka es pilnībā piekrītu referentei par procedūru un to, kā rīkoties nākotnē. Uh, gribu tikai vēl piebilst, ka mums vajadzētu norādīt, ka šī ir pirmā reize, kad Eiropas komisija pārvalda uh, trešās valsts um, izvedmoitas uh, kvotas, uh, Uh, un uh, šīs regulas kontekstā es arī gribētu atbalstīt vienkāršoto procedūru. Es gribētu piebilst, saka Vaiders kundze, tas jau parādās paskaidrojuma rakstā. Labi. Komisija. Uzklausīsim komisijas pārstāvi Margritelu kungu. Mikelangelo Margliter. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Neko īpaši daudz vairāk eh, nevaru piebilst, ņemot vērā, ka referents kundze un eh, daži kolēģi jau izteicās. Mēs tiešām uzskatām, ka eh, procedūrai jānotiek pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā, ka mūsu rūpniecības pārstāvjiem ir ļoti liela interese piekļūt šīm, šiem kokmateriālu kvotām. Kā zināt, tas jau tiek paredzēts provizoriskajos īstenošanas aktos, un jo drīzāk tie tiks īstenot, jo labāk. Inesē Vaiters kundze, vai jūs vēl ko gribētu piebilst? Nē, paldies, šķiet, ka viss ir skaidrs. Labi, paldies, esam vienojušies. Izvēlēsimies vienkāršo to procedūru ļoti labi. Possible adoption in Inta would be. Eh, Intā tādā gadījumā iespējams mēs to pieņemsim rīt. Rītdienas sanāksmē. un plenārsēdē iespējams pieņemsim to novembrī. Septītais darbkārtības punkts. Eiropas Savienības un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās. Tas ir uh, konsenta uh, dosjē. Mēs esam atbildīgā komiteja. Mūsu referents ir Pēters Štašnīgs, kuram dod vārdu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ļoti nozīmīga doma Eiropas, diena Eiropas Savienības un Kanādas uh, tirzniecības jautājumu izskatīšanā, jo īpaši man. Uh, Es gribētu vēlreiz pateikties par iespēju runāt par Eiropas Savienības eh, un Kanādas muitas sadarbības nolīgumu. Ar priecāju eh, prieku eh, norādīšu, ka 24. septembrī padome atbalstīja šī nolīguma ar Kanādu noslēgšanu. Šobrīd mēs gaidām, kad šī parakstīšana notiks. Uh, Un pagaidām esam pārcēluši grozījumu iesniegšanas termiņu par nolīgumu. Grozījums var iesniegt līdz novembra sākumam. Pēc tam mums vajadzētu sniegt nov parlamenta viedokli, un tad ap 26. 27. novembri balsosim par šo nolīgumu INTA sanāksmē. Gribu jūs informēt par eh, nolīgumu un tā mērķiem. Kopš 98. gada muitas sadarbības starp Eiropas Savienību un Kanādu balstās uz nolīgumu par muitas sadarbību un savstarpējo atbalstu uh, muitas jautājumos. 2005. gadā Kanāda norādīja, ka tai ir interese ciešāk sadarboties ar Eiropas Savienību Eh, garantējot piegādes ķēdes eh, drošību un eh, risku pārvaldību. Nolīguma projekts pār muitas sadarbību, runājot par piegādes ķēdes drošību saistītām lietām, komisija par to jau ved pārunas kopš 11. gada māja. Uh, un eh, par pamatu izmanto 98. gadā muitas sadarbības nolīgumu, kas paredz šādu iespēju īstenošanu. Nolīguma mērķis ir garantēt, ka ar muitas sadarbību saistīti aspekti, eh, ar kuriem garantē piegādes eh, ķēdes drošību, tā skaitā runājot par konteneru drošību, tāpat laikā Eh, nolīgums arī izstrādā tiesisko bāzi, lai eh, stiprinātu Eiropas Savienības kan un Kanādas muitas sadarbību, eh, aplūkojot risku menedžmentu, drošības kontroli, minimālos standārts risku pārvaldībai, kā arī runājot pār informācijas un statistikas datu apmaiņu un paredz stratēģisku sadarbību arī krāvu pārbaudēs. Uh, Um, daudzpusējos uh, fórumos, kā piemēram Pasaules muitas organizācijā. Tāpat tas paver iespēju savstarpējiem atzīšanas uh, nolīgumiem par muitas drošību, tā skaitā par savstarpējo atzīšanu, uh, savstarpējām tirsniecības pr programmām ar tirsniecības atvieglojumiem. Um, Kopš 2008. gada EIO programma ir pamatakmens uh, Eiropas Savienības piegādes ķēršu drošībai, kas ļauj MOIT koncentrēt savus ierobežotos resursus uz augstas bīstamības krāvām. Virs desmit tūkstošiem Eiropas uzņēmumu jau ir saņēmuši e, certifikātus, ka viņi ir droši tirgoņi. Eiropas Savienība jau ir vienojusies par AEO savstarpējās e, atzīšanas nolīgumu ar Japānu un ASV. Eiropas Savienības Kanādas piegādes ķēdes drošību nolīgums ļaus uh, apsvērt šādu nolīgumu noslēgšanu arī ar Kanādu. Šo nolīgumu pārvaldīs Eiropas Savienības Kanādas muitas sadarbības eh, komiteja, kas var pieņemt īstenošanas lēmumus, taiskaitā savstarpējās atzīšanas nolīgumus. 98. gadā CM Dudley uh, palika kā galvenā platforma muitas sadarbībai starp Eiropas Savienību un Kanādu. Jaunajā nolīgumā tiks izmantot arī pamata elementi no, no WCOs drošā standārtu pamata, kas ļauj e, veicināt un atvieglot e, globālo tirzniecību. Tas nekādā ziņā neatstās ietekmi uz Eiropas Savienības budžetu, un Eiropas parlamenta atbalsts ir nepieciešams, lai šo nolīgumu noslēgtu. Paldies! Tas no manas puses viss. Paldies, vai citas politiskās grupas vēlas kaut ko piebilst? Ja tā nav, tad uzklausīsim komisiju. Kazagrandes kungs. Kazagrandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums nav īpaši daudz ko piebilst, ref, re, papildus tam, ko izstāstīja referents. Mums vērtējums ir pozitīvs un referents jau ir eh, pievērst uzmanību galvenajiem eh, ieteikumiem. Kā referents jau atzīmēja, padome 24. septembrī pieņēma lēmumu par eh, to, ka var tikt parakstīts šāds nolīgums. Mm, es tikai vēlos vēlreiz pateikties referentam par šo ziņojumu un par uh, par atbalstu. Paldies! Paldies! Tātad uh, rekomendācija ir jūsu dosie um, mapēs. Uh, arī padomes uh, priekšlikums jums ir pieejams. Mēs Eh, kā jau referents teica, galīgais termiņš, galīgie termiņi būtu šādi. 8. novembris, pulksten 12. ir eh, un komitejas sanāksme novembrī. Turpināsim izskatīt darba kārtību. 8. punkts. Eh, piekrišanas procedūra. Eh, par startautisku tirdzniecības nolīgumu, šoreiz starp ES un ASV, eh, saist, kas saistīts ar koncesiju, izmaiņām koncesiju sarakstos eh, Bulgārijas Republikas un Rumānijas kontekstā. Tātad pastāv muitas savienība, un ja valsts uh, atrodas muitas, ja valsts ir muitas savienības locekli, tad ir uh, trešajām valstīm ir jākompensē noteikti izdevumi šajā gadījumā, tad tā ir ASV. Šis Eh, un šīs izmaiņas eh, būs jāievieš eh, Bulgārijas un Rumānijas, pēc Bulgārijas un Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Inte balsojums būs atkarīgs no tā, kad šis dokuments tiks nosūtīts parlamentam apstiprināšanai, tādēļ es iesaku atlikt šo, uh, šo jautājumu galīgo izskatīšanu. Iesaku jums atbalstīt šo nolīgumu. Mans ziņojuma projekts ir jūsu mapēs. Uh, mums ir jāskait padomas uh, lēmums un tās atbalsta šo izmaiņu veikšanai. Vai politiskās grupas vēlas izteikties, ja tā nav, tad visēcīm redzot man piekrīt, uzklausīsim komisijas pārstāvi. Kineri kungs, lūdzu. Priekšādētāji, es ļoti atvainojos, Kineri kungs vēl nav ieradies, viņš šeit ieradīsies apmēram 5 minūšu laikā. Nu, bet es nevaru apturēt sanāksmes norisi. Tad es ceru, ka, komis, es ceru, ka komisija man piekritīs, jo mums ir jāpanāk vienošanās ar komisiju. Un tad varbūt mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma nedaudz vēlāk. Pāriesim pie nākamā darbība kārtības punkta. Un tad, kad ieradīsies komisijas pārstāvis, tad mēs viņu uzklausīsim. Devītais darba kārtības punkts. Mikrofinanciālā palīdzība Grūzijai. Tā, eh, te ir runa par Eh, rekomendācijas priekšlikumu. Otrajā lasījumā es esmu referents šim dosijai. Un ļaujiet man jums atgādināt, ka eh, šeit pastāv, eh, pastāv zināmas domstarpības starp mums un padomi. Attiecībā uz iepriekšējiem šāda veida nolīgumiem, proti ar Ukrainu un Moldovu, Moldovu un parlamenta juridiskajiem argumentiem, tiek piedāvāta divu veidu grozījumi. Tātad pirmām kārtām grozījumi, kas jau ir iekļauti parlamenta pirmā lasījuma pozīcijā, eh, padome tos izskata, un otrā veida grozījumi, kurus eh, mēs eh, piedāvās, piedāvājām pēc komisijas priekšlikuma izlasīšanas. Eh, būtu jāpieņem saprašanās memorands un jāpieturas pie iepriekšējā lēmuma, pie mūsu iepriekšējās nostājas. Man nu, padome ir nolēmusi mainīt savu nostāju. Tā kā padome vienpusēji piepra, pieprasa procedūras pārskatīšanu, Eh, attiecībā uz saprašanās memorandu, tad š, eh, visas diskusijas par šo nolīgumu ir nonākušas strupceļā. Mēs eh, vēlamies aps, diskutēt ar komisiju un padomi, meklēt risinājumu, lai mēs varētu sniegt palīdzību Gruzijai un Kirgistānai. Tomēr vēl, jau, vēl nav uzsāktas ne, nekādas trīspusējās sārunas. Un eh, varbūt eh, kāds progress tika panākts 16. oktobra sanāksmē. Parlamentam tika doti tikai četri mēneši otrā lasījuma nostājas eh, apstiprināšanai. Un mums galīgais lēmums ir jāpieņem vēlākais decembra plenāra sesijā. Tātad grozījumi jāiesniedz līdz 15. oktobrim pulksten 12. dienā. Un es, jums, es, es uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti stingriem savā nostājā šajā jautājumā, jo, manuprāt, padome, padome eh, neliederīgi izmanto komitoloģijas procedūru un mēģina, mēģina eh, traucēt komisijai, eh, mēģina iejaukties komisijas darbā, ka tā cenšas izmantot īstenošanas aktus. Eh, padomu tādā veidā cenšas atgūt eh, ietekmes līdzsvaru, ko tā ir zaudējusi. Manuprāt, mums eh, ir jābūt ļoti stingriem savā nostājā attiecībā šo jautājumu. Mēs nedrīkstam ļaut padomēji vē, padomēji mm, izmantot komitoloģiju sev par labu šajā jautājumā. dalībvalstis automātiski e, īsteno dažādas, e, e, dažādas tiesību aktus. Un, bet taču šajā gadījumā nevar izmantot šo procedūru. Makrofinansiālās programmas gadījumā komisijai ir jābūt noteicošajai un e, šeit nebūtu liederīgi dalībvalstis kontrolēta komisija. Un, protams, mēs nevaram piekrist e, pārbaudas procedūrai, e, jo pārbaudas procedūras ietveros padomē būtu veto tiesības. Tas nozīmē, ka padome ne tikai varēs kontrolēt komisiju, bet arī ap, apturēt tās darbu. Mēs nevaram atļauties e, šādu e, notikumu virzību, tādēļ lūdzu, tu pieturēsimies pie savas nostājas. Varbūt padome varētu e, piekrist pieņemt kādu pagaidu risinājumu, kamēr mums izdosies pieņemt tādu sistemātisku lēmumu par multifunkcionālās palīdzības sniegšanu tad mums ir jāvienojas, ko mēs teiksim padomēji. Mēs esam eh, gatavi turpināt sarunas, eh, pieņemt komitoloģijas procedūru, eh, ja tā, tajā neietilpst pārbaudas procedūra, un ar tādu noteikumu tas nebūs precedents turpmākajiem, turpmākajām šāda veida, turpmākā šāda veida sarunās. Tā ir mana kā referenta nostāja. Manuprāt, tas ir ļoti, tā, ļoti uh, plaša mēroga dosjē. Un man ir jāpaziņo, uh, kom, jā, jāpaziņo komitejai uh, mans viedoklis. Mēs nevēlamies iesaldēt šo dosjē, mēs nevēlamies apturēt tā virzību. Uh, mēs vēlamies, lai nostāja būtu līdzsvarota, uh, pieņemot komitoloģijas procedūru. Taču ar tādu atrunu, ka padome būs pietiekami saprātīga un necentīsies mums uzspiest to, uh, ko, uh, kas mums nākotnē varētu būt nepieņemami. Vai ir kādi komentāri? Paldies priekšsēdētāji par procesuāliem jautājumiem. Eh, runājot, es piekrītu tam, ko jūs teicāt. Es arī es esmu pret eh, pārbaudas procedūru un piekrītu, ka mums jāieņem ļoti stingra nostāja attiecībā uz padomi eh, Nu, tam nevajadzētu ietekmēt eh, vispārējo procedūru, kādā veidā tiek uh, risinātas sarunas par mikrofinanciālo palīdzību. Tad es piekrītu konsultatīvai procesu, procedūrai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tātad uh, es ceru, ka mums izdosies nodrošināt makrofinanciālo palīdzību Grūzijai. Uh, Piemirsu vēl jums e, pateikt. Ka, jā, mums jāuzklausa komisijas pārstāvis. Šoreiz kap, Kapelo kundze. Priekšsēdētāji, e, kolēģi vēl nav ieradusies, tomēr viņa drīz būs šeit. Man žēl, saka priekšsēdētājs, tad turpināsim aizmirsu jums pateikt par astoto darba kārtības punktu par um, ES un ASV uh, nolīgumu uh, un Bulgāriju un Rumāniju. Tātad uh, galīgais termiņš ir novembra beigas grozījuma iesniegšanai. Tāpat Gruziju devīto punktu grozījums var iesniegt līdz 15. oktobrim, pulksten 12. dienā. Okay. We have come to the end of. Esam nonākuši pie sēdes pirmās daļas beigām. Nākamajā, ta, nākamā daļa ir koordinatoru sanāksme. Un tagad uh, pauze. Aicinu koordinatorus atgriezties zālē 4.30. Eh, vajadzētu arī koordinatorus, kas nav eh, ieradušies. Tātad atsāksim sanāksmi, turpināsim koordinatoru sanāksmi puspiecos. Un kā zināt, ka koordinatoru sanāksme mē var piedalīties tikai eh, koordinatori, politisko grupu oficiālajie pārstāvji, koordinatoru asistenti. Paldies!